proszę państwa będziemy powoli zaczynać bo Dāmas un kungi, sāksim sanāksmi. Šī ir ārkārtas sanāksme. Pirmais iemesls tam ir tāds, ka mēs risināsim ļoti svarīgi jautājumu, un otrkārt tādēļ, ka mums ir tas gods divus eh, augstus viesus sveikt. Pirms ķeramies pie sanāksmes tēmas, man ir daži formāli paziņojumi. Jūs esat darbkārtības kopijas saņemši, jums nav komentāru vai ierosinājumu šajā sakrā. Eh, vai viss darbojas, tā kā tam būtu jādarbojas, laikam nav tulkojumu kādā valodā. Tagad šķiet ir atrisināts. Kā es sacīju? Tātad par tūkošanas režīmu. Dažas valodas nebūs šodien - maltiešu, slovāku, igauņu valodas. Un tagad es vēlētos sirsnīgi sveikt jūs visus. Mēs runāsim par konkurenci lauksaimniecības nozarei konkurence e, tikai reti tiek mūsu komitejā e, eh, padzīnāti, diskutēta. Mēs to bieži pieminam garām ejot, bet visai vispārīgā veidā, un bieži mums pietrūkst laika iedziļināties tēmā un izpētīt dažas no fenomena cēloņiem taču ir ļoti svarīgi jautājumi attiecībā uz iekšējo tirgu un globālo tirgu ārpus Eiropas Savienības, tādēļ mums ir jāroda pareizais veids, kā organizēt konkurences, eh, godīgu komercpraksi, eh, jo tas ietekmēs lauksaimnieku likteni un viņu peļņu, ko viņi gūst no savas saimniekošanas Un tagad nu sirsnīgi vēlos sveikt mūsu divus viesus. Esmu pagodināts viņus abus šodien sviekt, eh, sveikt, īpaši komisāru Vestāgeri. Un dabīgi es ļoti priecājos arī Hogan kungu, bet viņu jau redzam šeit biežāk. Esam tā kā jau saraduši ar viņu, bet arī viņu ļoti priecājamies šeit sveikt. Kā jūs zinat, Eiropas parlaments ir aicinājis komisiju KLP reformas ietvaros izdarīt padziļināt analīzi attiecībā uz konkurences jautājumiem. Lai noskaidrot, kādi ir viedokļi Mēs sākām savu darbību tādās jomās kā lielopu, gaļā un citās, un dažos mēs arī uh, esam jau rakstveida uh, komentārus sagatavojuši. Un tagad es gribētu uzklausīt mūsu viesus, un mums ir arī jāņem vērā tas, ka pulksten 8.30 Mēs esam paredzējuši sākt balsojumu. Nikolson kungas vēl zālē neredz, bet es ceru, ka viņš mums pievienosies. Visticamāk viņš vēl strādā pie grozījumiem, jo ir daudz grozījumu iesniegti. Tātad pie šī jautājuma ķeršos vēlāk, bet tagad bez tālākas kavēšanās došu vārdu komisāriem. Es nezinu, Kurš no abiem vēlētos vispirms izteikties? Nu, katrā gadījumā sirsnīgi sveicam jūs vēlreiz. Much, uh, Paldies, uh, prieksēdētāji kungs. Paldies, uh, ka esat uzaicinājis mani un Vestāgers kundzi par uh, lauksaimniecības jomas nākotnē Eiropā runādam. Un ļoti labi, ka mums ir šī iespēja dalīties viedokļos par šo ļoti svarīgo jautājumu. Prieksēdētāji kungs, Par lauksaimniecību runājot parlamentam un komisijai ir līdzīgi mērķi. Lauksaimniecība ir jākļūst konkurētspējīgākai, un tas parādās arī jaunajās e, īstenotajās reformās uz tirgu vērstai politikai. Lauksaimniecība ir jākļūst zaļākai. Un, e, protams, ka mums ir jāskatās tādā vispārīgākā, e, vispārīgākā gaismā kon ar konkurenci lauksēmniecībā strādājošie saskars ikdienu. Un pēc veselas virknes kopīgajā lauksaimniecības politikā veiktu uh, reformu šobrīd uh, tas nav atrisinājis visas problēmas. Arī patērētāji vēlas labākus produktus, izsakojamākus produktus. Vienlaicīgi Eiropas lauksaimnieki saskarās ar uh, Eh, konkurenci no valstīm ārpus Eiropas Savienības jomas. Un eh, tas attiecās uz pilnīgi visiem lauksaimniecības eh, jomas līmeņiem. Tā tad lielās saimniecības var daudz ko automatizēt, bet mazajiem zemniekiem tas nav iespējams. Tāpēc šodien esam ieradušies pie jums, lai kopīgi risinātu lauksaimnieku problēmas likumdevēji gadu laikā ir izveidojuši veselu virkni pasākumu un likumu, lai lauksaimniecība būtu konkrēt spējīgāka un zaļāka. Un parlaments un īpaši jūsu komiteja ir ļoti daudz darījusi, lai šo mērķi sasniegtu. Mēs zinām, ka eh, konkurences politikai ar lauksaimniecību ir ļoti ciešas saiknes. Piemēram, eh, kopsaimniecības un dažādi kooperatīvi šobrīd ir aizliegti, ja vien netiek pierādīts, ka tas nāk par labu pakalpotājiem. Tātad, eh, bet šis aizliegums neatiecas lauksaimniecības sektoru. Piemēram, eh, šā iemesla dēļ eh, jūs un padome esam, esat nolēmuši, ka standarta konkurences noteikumi uh, var saskarties ar zināmiem izņēmumiem un atkāpēm tieši lauksaimniecības sektoram. Kopīgā lauksaimniecības politika ir dzīvojusi 50 gadus, un balstoties uz šiem noteikumiem, lauksaimnieki var strādāt tirgū, un parlaments un jūs komiteja pēdējā lauksaimniecības komitejas reformā piedalījās ļoti aktīvi. Kopīgi ar padomi jūs esat lēmuši, ka būs kopīgi noteikumi trīs eh, nozarēm. Un eh, šie jaunie noteikumi eh, sastopās ar mm, prasībām, lai būtu iespējams, lai, lai patērētājiem un pircējiem būtu iespējams izsakot, kas kur notiek. Un tomēr mēs lēmām, ka Mēs e, neļausim sektoram nolemt šīs e, cenas, bet e, mēs vēlējāmies, lai šī kooperācija būtu daudz ciešāka, lai tiešām kopīgi varētu izveidot uzņēmumus. Piemēram, lauksaimnieki varētu izveidot kopīgu tālāk pārdošanas platformu, lai gan pātrinātu šo tālāk pārdošanas un izplatīšanas procesu, gan arī citu apsvērumu dēļ. Un eh, tādējādi zemniekiem eh, ir iespējams eh, cīnīties pret dažādām negodīgām praksēm lauksaimniecības sektorā. Šie jaunie izņēmumi ļauj mums sasniegt KLP mērķus šajos trīs sektoros. Uh, Tas ļauj lauksaimniekiem palielināt savus ieņēmumus, un savukārt patērētājs saņem labus produktus par adekvātām cenām. Tam ir tikai pozitīvs uh, iekrāsojums. Šī komiteja jau ļoti labi zina, ka jaunie noteikumi šiem trim sektoriem ir ierakstīti uh, kopīgajā mūsu sagatavotajā regulā. Un eh, zemniekiem ir iespējams kopīgi vienojoties noteikti eh, cenas. Un 15% eh, tiem šādi kooperatīvi ir iespējami lielopgaļas ražošanā un olīveļā arī līdzīgi. Tas paredz arī kopīgas izplatīšanas ceļus Un eh, mūsu, eh, mūsu mērķis ir skaidrs. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgi saregulētam šim eh, zemnieku pārdošanas, zemnieku savu produktu pārdošanas momentam. Un noteikti mums ir jāskatās lauksaimniecības un konkurences politikas abas kopā. Bet par to mēs šodien arī diskutēsim. Tagad dod vārdu Vestāgars. Paldies! Paldies priekšēdētāji! Paldies arī par uzaicinājumu, kas ļauj man šeit ierasties. Protams, es vēl pievienojos savam kolēģi teiktajam, bet gribu dažos vārdos raksturot līdz šim paveikto, ko mēs esam izdarījuši. Protams, ka nepietiek ar noteikumiem vai likumiem. Svarīgi ir tos ieviest dzīvē, lai lauksaimnieki tos var izmantot ikdienā. Un, protams, ka uh, noteikumiem ir jābūt saprotamiem un īstenojamiem, un tiem ir jākalpo kā vadlīnijām, jo citādi likumdevēja darbs nav īpaši efektīvs. Jūsu uh, komiteja ir vēlējusies lielāku saskaņotību likuma ieviešanā dalību valstīs. Mēs pilnībā to saprotam. Un tāpēc arī komisija ir izstrādājusi vadlīniju projektu, par ko mēs runājam šodien. Jūs pareizi norādījāt, ka ir lielas atšķirības starp dalību valstīm, un tas, protams, nerada vienādus apstākļus kuros strādāt. Um, šīs vadlīnijas ir izstrādātas um, tādā sadarbības projektā starp um, konkurētspējas ģenerāldirektorātu un lauksaimniecību torātu. Mēs esam aicinājuši uh, cilvēkus, visus iesaistītos arī lauksaimniekus un iestādes uh, komentēt šo projektu, un mēs vēlamies pēc iespējas nodrošināt to, lai šīs vadlīnijas tiešām varētu praktiski izmantot. Es ar to es negribu teikt, ka komisija izdod nederīgas vadlīnijas. Būtiski ir, lai uh, vadlīnijas lauksaimnieki varētu izmantot uzreiz, nevis vēl gaidīt kādus interpretācijas vai paskaidrojumus. Un mēs sagaidām, ka lauksaimniekiem pašiem būs iespēja novēr, pašiem izvērtēt savu atbilstību noteikumiem. Ja šīs vadlīnijas būs saprotamas un pieejamas, tad tas arī šādi izdosies. Um, ir iecerēts izstrādāt uh, rokas grāmatu, kurā minēti arī daudz piemēru, kā noteikums izmantot dažādās situācijās, uz, veicot sabiedrisko apspriešanu, vairāki dalībnieki nu, norādīja, ka šie praktiskie piemēri ir īpaši liederīgi un to vajadzētu, tos vajadzētu šeit pieminēt vairāk um, vadlīnijām ir jābūt viegli lietojamām, kā es jau teicu, lauksaimniekiem nevajadzētu rasties grūtībām to piemērošanā. Um, mēs nevēlamies nākt klajā ar jaunām procedūrām, prasībām, uh, ierobežojumiem. Mēs vēlamies izskaidrot, uh, arī noteikumus, ko likumdevējs jau ir pieņēmis. Un šīs vadlīnijas balstās uh, plašā apspriešanā, iesaistot atbildīgās iestādes un arī, protams, lauksaimniecības ministrijas dalību valstīs. Konsultāciju nolūks bija nodrošināt uh, Uh, to, lai vadlīnijas atspoguļo sektora uh, īpatnības vai specifiku. Un virkne no noteikumiem, kas attiec uz citiem sektoriem, nevar tikt attiecināt uz lauksaimniecību. Tāpēc mums bija ļoti cieši jāsadarbojas ar dalību valstu um, lauksaimniekiem un lauksaimniecības ministrijām. Un galu galā es ceru, ka šīs vadlīnijas dos iespēju jaunos noteikumus piemērot tā, kā likumdevējs to ir iecerējis visās dalībvalstīs. Mēs esam saņēmuši virkni ieder, ļoti derīgu komentāru, atzinumu par šīm vadlīnijām Un, protams, ka esam saņēmuši arī ieguldījumu, ko sniedz jūsu komiteja. Mēs esam ļoti rūpīgi iepazinušies ar uh, rakstiskajiem atzinumiem un, protams, arī to, par ko tiks runāts šajā dienā, mēs ņemsim vērā. Tāpēc gribu komentēt tikai pāris punktus, kas komisijai ir bijuši būtiski. Jūs vēlējāties, bet runa ir par pantiem no 20, 208 līdz 209 kopējā tirgus organizācijas regulā. Un šeit ir runa par no, konkurētspējas noteikumiem. Uh, Mēs gribam uzsvērt, ka, kā sacīja mans uh, uh, kolēģis, uh, runa ir par tādu kopīgu pārdošanas iespēju tiem, kas ražo olīveļu, um, lielopu gaļu, teļa gaļu un graudaugus. Runājot par citiem sektoriem lauksēmniecībā. Mēs esam saņēmuši uh, pieprasījumu no cukura ražotāju sektora. Šis, tas ir saprotami, jo šis sektors uh, tajā gaidāmas lielas pārmaiņas 2017. gadā, un tagad mēs strādājam ar šo jautājumu. Tāpat esam saņēmuši, ir pausta vēlme, ka ir jā, labāk jādefinē tirgus un jāstrādā arī pie dominances un ļaunprātīgas izmantošanas koncepcijām. Vispārējās konkurētspējas vadlīnijas jau ir izstrādātas šiem, šīm koncepcijām vai šiem jēdzieniem. Tāpat mūsu uh, dienesti turpinās sniegt palīdzību uh, informācijas nu, pielietojamības nodrošināšanā. Un uh, manā ievaduzrunas uh, noslēgumā gribu komentēt to, cik tālu mēs esam tikuši uh, cik tālu ir pavirzījusies procedūra. Mēs līdz 5. maijam izvērtējām komentārus, ko ieguvām publiskajā apspriešanā. Tāpat uh, ņemsim vērā arī šīs dienas pārunu rezultātus un uh, vēlamies arī nu, noslīpēt šo tekstu un uh, šis šī sanāksme, šai sanāksmē ir tieši šāds nolūks, lai varētu nonākt līdz tādam galīgajam rezultātam. Un konsultatīvā komiteja uh, konkurētspējas iestādēm tiksies septembrī. Mēs ceram tikt galā ar uh, visiem darbiem līdz rudenim. Un Gan komisārs Hogans, gan es esam apņēmības pilni palīdzēt lauksaimniekiem. Mēs redzam, ka viņu situācija Eiropas Savienībā nav vienkārša un uh, viņi sastopas ar dažādiem izaicinājumiem un mēs pēc iespējas centīsimies panākt, lai vadlīnijas būtu konkrētas, saprotamas, viegli pielietojamas praksē. Un gan šīs komitejas rakstiskie atzinumi, gan arī šī sanāksme, es domāju, ka mums palīdzēs veikt šo uzdevumu. Paldies! apeluję też abyśmy korzystali z tej formy pisemnej komentarzy o które prosiła pani komisarz. No nu, tad e, es piedāvāju komentārus iesniegt rakstveidā, kā jau komisāri piedāvāja, bet uh, ļausim koordinatoriem izteikties mutiski. Un tie, kas vēl vēlas izteikties, lūdzu uh, piesakaties, lai mēs varētu organizēt runāšanas laiku. Mums ir laika līdz 8.30, tad stunda apmēram no šī brīža lūdzu piesakaties. Un Desa kungs būs pirmais koordinators viņu runāšanas laiks nav ierobežots. Liels paldies priekšsēd, komisāru Hogan, komisāru Vestagere. Sirsnīgs paldies par jūsu klātbūtni. Šodien es nenāšu līdz pulksten 20.30, lai gan varbūt varētu. Nu, paldies, ka mēs šodien varam pārspriest šo svarīgo jautājumu. Tas skar mūs visus, EPP grupā mēs bieži runājam par šiem jautājumiem un konkurences un konkurences kropļojumu jautājumi ir ļoti svarīgi. Bet komisār Hogan, jūs nesat atbildīgs, komisārs kundze, jūs nesat atbildīgā. Man šeit ir uh, kompendijas par agrā reformu uh, īstenošanu dalībvalstīs, ka es to izskata, tad mums ir konkurence skrupļoša, jo nekāda mums pēdējo desmit gadu gaitā vai pirms reformas nebija. Bet tas saskana ar ES likumdošanu, jo, ja mans kolēģis Mišās Dantāns Francijās saņem um, šos saistītos maksājumus, bet mums Vācijā tāda nav, tad mēs Vācijā tos varētu katrā brīdī atkal ieviest. Mēs nevaram Franciju iesudēt ZCS tiesā, to nevar vienkārši. Tagad sāksies diskusija pie mums, vai mēs arī saistītos maksājums ieviesieši, un tas būs kūlens atmuguriski eh, lauksaimniecības politikā. Eh, jo mūsu zemnieks acīs, ja citās valstīs ir eh, saistītie maksājumi, tad ir mums tāda ir vajadzīga, citādāk nav konkurence taisnīgi, tad to pašu var teikt arī par uh, uh, um, gaļas lopu audzēšanu ļoti žēl, bet no nu ar to mums tagad jāsadzīvo komisārkums. Komisārkums vislielākie konkurences skrupļojumi ir tajās jomās, kur mums kā Eiropiešiem diemžēl nav kompetenci, proti e, nodokļu jomā. Ja es konstatēju, ka Dānijā lauksaimniecības dīzlim nav nekāda nodokļa vai gandrīz nav nodokļa, bet citur ir ļoti augsts, tad tā ir, tā, tie ir masīvi konkurences skrupļojumi. Bet nodokļi e, ir nacionālā kompetencija, to nevaram grozīt. Uh, no otras puses Dānijas lauksaimniekiem ir uh, liels nodevs jāmaksā par um, pesticīdu izmantojumu, tas e, daudz maz izlīdzinās, bet no nu, tirkuma prentskropļojumu. Tad mums ir lieli, liels vidas prasības, arī ļoti atšķirīgas Eiropā, bet arī tas lielā mērā ir nacionālajā kompetence, un pat mūsu priekšsēdis Junkers tagad ir nācis klajā ar ierosinājumu, ka dalībvalstīm uh, Eh, ļaus pašām lemt par eh, gāvē importu, tas nākamo lielos konkurences kropļojumu izraisīt. Cerams, ka mums izdosies komisiju pārliecināt, ka tā nedrīkst būt. Mums bija masīvas atšķirības attiecībā uz bacenām. Eh, tad um, es redzu, ka arī te ir liela konkurences krupļuma. Nākamais ir enerģētikas izmaksas. Arī tās ir nacionālā ziņā, nu, bet vai tiešām tātad eh, enerģētikas cena? Nu, kāds varētu būt risinājums? Piemēram, attiecībā uz biodīzelu mēs varētu visā Eiropā eh, tos pašu uh, eh, uh, normējumu rast, lai lauksemnieki varētu biodīlēs izmantot. Nu, es uh, Ceru, ka būs tādas iedarbīgas vadlīnijas. Priekšēd vēl tādi īsti piebildu. Mēs runājam par ražotāju stiprināšanu. Es pats daudz gadus uh, eh, lauksemnieku kooperatīvu, piensemnieku kooperatīvu vadu. Pirms apmēram 15 gadiem bijām tādā situācijā, ka eh, zināmam ražojumam eh, Vācijas dienvidos bija ražojums un ziemeļos bija ražojums. Cenas bija ļoti labs, bez tā, ka būtu notikušas norunas par uh, E, cenām, tur nebija konkurences e, likuma pārkāpuma. Tad nāca no cits ES valsts, cits ražotājs, kas cenas sabojāja. Tad pat šī lielā koncentrācija mūsu valstī neko nelīdzēja. Viens mazs e, ražotājs cenas sabojāja. Esmu ļoti nobežies, ka, kas attiecas uz e, tirgotāju, no ar mūsu konfliktu ar tirgotājiem, kā mēs risināsim to. E, Eh, būtu svarīgi arī, ka komisija eh, attiecībā uz cukuru, jūs to pieminējāt, eh, šos naudu paņemt rokā attiecībā uz piensaimniecību, tas būtu tas pats, lai arī plīvāto mm, tātad uzkrāšanu, ko veic lauksaimnieki finansētu, tad es ļoti gaidīšu komisijas vadlīnijas, kā jau sacīju. Te Kastrokungam nākamajam vārds. Paldies, priekšsēd. Es centīšos eh, arī izteikties kodolīgi. Vispirms, sirsnīgs paldies komisārai Vestāgerei un Filam Hoganam par klātbūtni mūsu šodienas sēdē. Nu, dien, konkurences tēma ļoti svarīga un konkurences kropļojuma jautājuma tādā jomā kā lauksaimniecība, kā jau mans kolēģis Des to sacīja. Bet es domāju, ka šodien ir svarīgi runāt arī par izņēmumiem, par kuriem mēs runājam. Un vadlīnijās jūs arī par tiem grasties kaut ko sacīt, nu, attiecībā uz olīveļu, lilogaļu un kultūra augiem Es gribētu sacīt kaut ko vispārēju par lauksaimniecības jomu kopumā. Mēs vienmēr esam teikuši, ka lauksaimniecības joma ir īpaša joma, kuru raksturo tas, ka tā nevar īsti iedarboties uz pat, beigt cenām, patērētāju cenām. Uh, tas izrādā kā tirdzniecības jomā, eh, eh, un, kur ražotājiem ir lielāka ietekme uz cenu veidošanu. Tātad eh, lauksaimniekiem veidojot kooperatīvas un apvienības, viņi var savu ietekmi pret tirgotājiem vai starpniekiem vairot, un tā tam arī būtu jābūt. Tādēļ var apsveikt jūsu vadlīnijas, un Itālijā arī mēs varam šīs jau uh, eh, savā valstī viestos izņēmumus uh, labāk izmantot, un es pateicos arī par to, kas ir jau darīts pagājušajā sasaukumā šajā lietā. Mums ir jādara viss, ko varam, lai lauksaimnieki eh, viņu rīcībā esošos instrumentus varētu labi izmantot. Uh, Pārāk bieži ir tā, ka instruments ir grūti izmantot, bet lauksaimniekiem tie ir vajadzīgi, lai viņi varētu stiprināt savus sarunu pozīcijas pret starpniekiem un tirgotājiem. Nu, paldies eh, par paziņojumu. Tajā konkurences aspekti ir ļoti plaši iztirzāti, bet tas ir ļoti svarīgi, tam tā arī ir jābūt, un varbūt, ka mums arī sabiedrībai derētu, sabiedrība derētu plašāk par to informēt, jo nereti ir tā, ka konkurences iestādes, konkurences padomes šo lauksaimniecības jomas īpa, īpašo šīs īpaša, īpašības, ar ko tā atšķiras no citām nozarēm, īsti neņem vērā. Tātad lauksaimnieki nedrīkst būt tie, kas cieš no šīs sarun, vājās, salīdzinoši vājās sarunu pozīcijas, ja pretim starpniekiem tirgotēm. Nākamais runātājs. Paldies priekšsēd, komisāra Hogan, komisāra Vestāgere. Ļoti labi, ka jūs gribat lauksaimniekiem e, dot iespēju labāk ar konkurences noteikumiem tik galā, bet uh, lauksaimnieki jūtas saspiest starp augstu koncentrētām uh, uh, lauksaimniecības ražošanas uh, iesaistītām pusēm. Piemēram, no vienas puses uh, um, uh, tie būtu uh, māksliem ražotāji un, un otras puses starpnieki un tirgotāji. Uh, Tad mums būtu vairāk jāvērš uzmanība uz tādiem aspektiem, kas līdz šim ir atstāti notā. Mans jautājums jums, komisāra Vestāger, ko jūs kā konkurences ģenerāla direktorāts varētu darīt, lai novērotu situāciju nozarē un iejauktos, ja problēmas tiek konstatētas. Paldies! Paldies tagad eh, Seners kungs. kundze. Paldies priekšsēdi. E, nu pat ienācu. Man ļoti žēl, ka nevarēju piedalīties sanāksmē no pašsākuma. Diemžēl jūsu prezentācijas arī nedzirdēju. Bet man tomēr būtu kas bilstams par konkurenci. Mums vienmēr tika teikts, ka konkurences noteikumi ir svarīgi, lai patērētāju tiesības aizsargātu un gādātu, ka e, cenas būtu atbilstošas. Bet pēdējo gadu gaitā esam konstatējuši, ka e, patērētāji nav guvuši labumu no konkurences likumdošanas. Un lauksaimniekiem nācās ciest no dažādā veidā no šiem normām. Rezultātā mūsu saruna pozīcija ir kļūst tikai vājāka. Pirms dažiem gadiem vēl ražotāju kooperatīvu varēja e, apvienoties par minimālām cenām. Tagad to vairs nevar. Līdz ar to mūsu saruna pozīcija ir sagrauta. Mums nav iespēju aizstāvēties pret uh, pārstrādātājiem un tirgotājiem. Mēs uh, nevaram kolektīvas līgumus vairs slēgt, bet ir bijušas sūdzības, piemēram, piensaimniecības jomā ir bijušas sankcijas, bet pēc tam tas visu šo smagumu iznes ražotāji. Jo, ja ražotājiem uzliek sankcijas, nu viņi ražotāji arī beig beigās ir tie galvenie cietēji. Tātad mēs esam situācijā, kad ir jāsāk, jāatsāk sarunas par minimālām cenām un uh, arī valsts, eh, valstī būtu jāiejaucās, ja nav, neizdodas panākt vienošanos. Eh, paldies, Nekmēs Hoislings. Paldies. Es nezinu, kuras pārunas šīs pēc kārtas jau ir. Mēs regulāri uh, piedalāmies pārunās un regulāri konstatējam, ka kaut kas jādara un regulāri redzam, ka situācija pasliktinās. Uh, 40% no tirgus pārvalda lielie um, mazumtirgotāji, lielie veikali. Dažās valstīs ir vēl lielāks šis rādītājs. Mums nav konkurences būtībā. Mēs esam situācijā, kurā nekādas konkurences vairs nav. Un ja mēs skatāmies, kas notiek piena sektorā, mēs centāmies stiprināt sektoru, izstrādājot priekšlikumus, kas gan nebija tik labi, kā vēlējamies, bet tas bija vismaz mēģinājums. Bet ja uh, tikai viens noņēmējs ir tirgū un nav iespējams to izvēlēties, tad arī nekādas konkurences nav. Eiropas Savienībai ir jāstiprina lauksaimnieku pozīcijas piena sektorā varam sākt domāt par streikiem, kas gan Vācijā ir aizliegti, jo tas ir pretrunā ar karteļu tiesībām. Tātad piena sektorā nedrīkst streikot, jo piens pēc divām dienām jāizlai, un tirgus organizācija ir ar lieliem trūkumiem šajā sektorā. Mans kolēģis jau par to teica, pirms trim gadiem iesniedzām ziņojumus, un no ieteiktajiem pasākumiem nekas nav īstenots, un komisārs kundze, komisāra kungs, man nepietiek ar jūsu priekšlikumiem. Tie tādi uzsildīti vārdi, tirgu, par tirgu, kurā lauksaimnieki neko īsti vairs nenosaka. Un situācija piena sektorā ir bēdīga. Mēs runājam par neregulētu tirgu un vēlamies uh, pa, paplašināt noietu visā pasaulē, bet par to jāmaksā zemniekiem ar ļoti, ļoti zemām cenām savai produkcijai. Mums ir jāraugās uz pamata principiem to, ko sacīja Alberts Des, tas nav saistīts ar šīs dienas jautājumu. Dīzeļa cenas nav šeit lielākā problēma. Es nezinu, uh, kas būs, kad mēs tiksimies pēc pusgada vai gada, nez, vai kaut kas būs izmainījies sektorā, cerība mirst pēdējā, bet kaut kad beidzot arī komisijai kaut kas ir jāpaveic. Paldies! Paldies! Es domāju, ka vajadzētu varbūt tomēr optimistiskāko attieksmi. Paldies! tie, kas ir atbildīgi par apgādi ar pārtiku, vai tā ir valdība vai Eiropas komisija, viņiem ir jātiek galā ar diviem mērķiem. No vienas puses vis, jānodrošina visiem pārtika, par ko var samaksāt. No otras puses jābūt noteiktam pārtikas drošības līmenim lai cilvēki, kas ražo eh, produkciju, ne, nebūtu, lai mēs nebūtu atkarīgi no importa tik ļoti. Un šie divi jautājumi, tos ir grūti tā apvienot. Hoislīna kungs sacīja, ka mēs runājam, bet nekas nenotiek. Jāsaka, ka apvienotajā karalistē, nu es varu minēt piemēru ar olu ražošanu, jo es to pārzinu. Uh, Varbūt tas arī būtu labs piemērs. Uh, lielie uzpircēji ir ieguvuši ļoti lielu dominanci tirgu. Viņu pirktspēja ir ļoti augsta, tie ir lielie, um, uh, lielie veikali. Bet kā uzlabot situāciju, kad apvienojās ļoti lieli divi uzņēmumi. Tad uh, tas aptvēra ļoti lielu sektora daļu, bet uh, konkurence, atbildīgais konkurences ministrs uzskatīja, ka tas nav patērētāju interesēs un ka tas nav arī olu ražotāju interesēs. Un būtībā konkurences ministrs panāca to, ka šī apvienošanās bija atkal jā, jāpadara atgriezeniska. Un, Šeit, manuprāt, iestādes iejaucās nevietā Mēs varam pateikt ražotājiem, vai dot viņiem iespējas noteikt cenu. Bet un, izstrādājot noteiktus priekšnosacījumus ražotājiem, mums ir iespējas ietekmēt uh, iespējas vai uzlabot iespējas, kādas ražotājiem tirgu ir. Un jūs noteikti piekritīsiet, ka problēma, protams, ir liela. Un daži vārdi par Brazīliju. Mēs tikāmies ar Brazīlijas lauksaimniecības ministru un jāatzīst, ka ja mēs pieļausim brīvu konkurenci, tad Brazīlija vienkārši pārpludinās mūsu tirgu ar lielopiem vai lielopu gaļu. Uh, es tūlīt arī beigšu runā, bet šis jautājums, protams, ir sāpīgs un labi, ka mums šodien ir šīs pārunas. Tak, pa, tak pamiętamy wszyscy spotkanie. Paldies! Es domāju, ka mēs visi atceramies arī tikšanos ar Brazīlijas lauksainiecības ministri. Tagad došu vārdu nākamajiem runātājiem. Došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem. Katram pusotra minūte. Runātāju būs daudz. Dantēna kungs atbildīgais par kap reformēšanu. Priekšēdētāja kungs, komisārs kundze, komisāra kungs, ļoti priecājos, ka jūs abi šovakar esat šeit, lai mēs varam pārunāt konkurences jautājumus. Vēlos atgādināt, ko uh, likumdevējs vēlējās panākt reformējot tirgus organizāciju runa nav tikai par tirgus regulējumu. Mēs dalībvalstīs gaidām ražotāju tiesību pastiprināšanu vai uzlabošanu, iespēja apvienoties pieder arī pie šīm tiesībām. Jūs zināt, ka uh, ir virkne mazo ražotāju, kas drīkst ražot, bet ļoti bieži viņiem nav informācijas par to, kā, kādas ir iespējas noietam, kādas ir viņu tiesības organizēt savus produkcijas noietu. Un šī pārtikas ķēde ir jāstiprina, un mēs gribam dot mazajiem ražotājiem labākas iespējas padomē ar Eiropas parlamentu bija visai vienkārši vienoties. Runa ir par otro pīlāru, lai šīs struktūras varētu izveidot. Ko mēs vēlamies no šīm vadlīnijām? Mēs gribam, lai uh, komisija publicē uh, rokas grāmatas, kas lauksaimniekiem tiešām dotu iespēju uh, arī tādiem lauksaimniekiem, kas nevar izmantot juristus, lai viņiem būtu iespēja apvienoties savas produkcijas realizācijā. Un iepriekš jau ir konstatēts, ka dalībvalsts izmanto ļoti dažādu praksi konkurences nodrošināšanā, kaut gan noteikumi visiem ir vienādi. Un noslēgumā vēlos uzdot jums jautājumu, komisāras kundze. Jau 50 gadus ir redzams, ka konkurences tiesības um, um, ir nodrošinājuši to, lai uh, patērētājs būtu ieguvējis, jo cenas, kļūst, cenas ir kļuvušas ar vien zemākas, bet konkurences tiesībām uh, ir saistība arī ar nodarbinātības līmeni. Zemas cenas tas ir labi, bet uh, citur, citviet pasaulē cenas ir vēl zemākas. Un, ja mēs ievedam uh, pārtiku no citām pasaules daļām, tad mēs zaudējam darba vietas. Uh, Mēs vēlamies, lai patērētājs gūtu labumu, bet jādomā arī par darba vietu drošību. Paldies, Garsies kungs! Paldies! Es eh, piekrītu jūs teiktajam, ka uh, mēs varam stiprināt Eiropas konkurētspēju, izmantojot uh, jaunākos uh, zinātnes un tehnikas sasniegumus bet eh, bieži vien mēs runājam par dažādu līgumu slēgšanu, bet nekas netiek darīts konkurences harmonizēšanas jomā. Piemēram, Spānijā, salīdzinot ar Franciju, eh, lauksaimniecības sektoru ļoti smagi ir ietekmējusi Spānijas konkurences sakārtošanas dienesta darbība. Es tiešām uzskatu, ka mums ir jābūt harmonizētiem konkurences noteikumiem visā Eiropas Savienībā. Un mēs nevaram vairāk visu atbildību likt tikai un vienīgi uz ražotāju preciem, pleciem. Tas nav godīgi teikt, ka piegādas vai tādu un šitādu produktu nav, tāpēc, ka tos nerado. Nākamais arī pārstrādes daļa un izplatīšanas daļa spēlē būtisku lomu un pārtiks ražotājiem, pārstrādātājiem ir jāuzņemās sava loma, ne, jāuzņemās sava atbildība ne tikai audzētājiem. Es uzskatu, ka mm, patērētāju organizācijas var kaut ko diktēt, bet eh, vai tas tiešām tā darbojās, eh, tas attiecas arī uz eh, olīveļas sektoru, bet Spānijā tas vienkārši nedarbojās. Prieksēdētājs. Paldies, un tagad Bovēkungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātā komisārs kundze. Un atcerēsimies 2012. E, gadā parlaments jau pieņēma ziņojumu par e, labākas E, tādas ķēdītas un saiknes izveidošana starp e, lauksaimniecības produktu ražotājiem un to patērētājiem. Un e, toreiz jau tika runāts par to, ka pēdējos 15 gadus par 15% ir samazinājusies lauksaimnieku ieņēmumi. Un uh, ieguvēji ir patērētāji un lielie ražotāji. Dentāna kungs jau to šeit pieminēja, bet eh, tas ir laikam jāatkārto vēlreiz. Mums eh, ir jāsadala un jādara kaut kas šajā sektorā. Piemēram, 9. gadā piena eh, cenas, iepirkuma cenas samazinājās, bet supermarketos, lielveikalos cenas palika tādas pašas Tā tad eh, tas ir tikai viens piemērs. Kad eh, augļu un dārzeņu ražotāji Francijā organizēja eh, protestus, Eiropa viņiem Eiropa viņiem uzbruka, ka viņi mēģina apvienoties un veidot ko kooperatīvas, ka tādējādi viņi Eh, izkropļo konkurenci. Es domāju, ka mēs šeit runājam par nepareizām tēmām, jo eh, drauds jau nav ražotāji un audzētāji, tie ir pārstrādātāji un izplatītāji. Un ja pārstrādātāji un izplatītāji apvienojās un veido karteļus, tad eh, viņiem mēs uzsitam uz pleca un viņu rīcību bezmaz uzsakām. Bet uh, lauksaimniecības reformas mēs nerunājam tikai un vienīgi par trim nu, jomām, bet uh, mums jau sākumā vajadzēja runāt arī par augļu un dārzeņu nozari. Obrigado. E agradeço em particular a presença. Paldies. Vēlētos sākt ar to, vēlētos sākt ar pateicības vārdiem, ka uz mūsu komitejas sēdi ir ieradusies arī konkurences komisāra. Un, protams, vēlētos pateikties arī lauksaimniecības komisāram. Jā, ļoti patīkam jūs šeit redzēt, bet pirmais jautājums, kuru vēlētos uh, uzdot, kāpēc mēs runājam par konkrēti šiem izstrādājumiem un nevis par pienu. Vai jūs eh, gatavojaties, eh, sagatavo, vai jūs sagatavosiet jaunas vadlīnijas drīzumā? Un eh, kā komisijas sagatavotās vadlīnijas attieksies uz kooperatīviem? Ehm, kooperatīvas mēs varētu uzskatīt par ražotāju organizācijām un kā uz šiem kooperatīviem attieksies 13. punkts, kurā tiek atrunāti dažādi izņēmumu. Prieksēdētājs. Magines skundze, lūdzu, vārds jums. Jā, paldies, priekšstādātāji kungs, un paldies abiem komisāriem. Es atvainojos, ka ierados mazliet vēlāk. Vestāgers kundze. Man iepriecēja viens jūsu teikums proti lauksaimniecības sektors at, a, sastops ar izaicinājumu gan pārdevēja, gan pircēja pusēs. Tātad cenas piekritēji un nevis cenas diktētāji. Bet es uzskatu, ka šis sektors sastopas vēl ar virkni citu problēmu. Tajā skaitā arī negodīga komercprakse, to jau pieminēja visi šeit runājošie. Dantāna kungs ir ļoti daudz strādājis pie konkurences jautājumu sakārtošanas, un tagad eh, es strādāju pie pārtikas ķēdes ziņojuma. Komisija ir iestājusies eh, par ideju, ka Eiropas Savienībai kaut kas ir jādara, jo ir jau skaidrs, ka dažādas dalību valstis mēģina izveidot tādu pārtiks piegādes ķēdīti, kas eh, ļautu posmus no ražota, no audzētāja līdz patērētājam samazināt. Uh, Mēs visi pērkam pārtiku, bet eh, diez vai kāds no mums izprot, kādā veidā šīs pārtikas cena tiek noteikta, kā rodas īpašie piedāvājumi un tā tālāk. Un no ilgspējīgas viedokļa raugoties, mēs eh, nezinām, kā mūs ietekmēs neveselīgas eh, pārtikas ķēdes. Tā tad Hogan kungs un arī citi komisāri uz šiem jautājumiem atbild dara, dažādi. Un brīdī, kad samazinās naudas daudzums, tad mēs visi mēģinām ļaut tirgum pašam atregulēt, bet eh, tirgus jau nav ideāls. Un eh, komisija stājoties pie savu pienākumu pildīšanas apsolīja, ka eh, tā aktīvāk iestāsies par konkurences sakārtošanu. Un, protams, viens, viena no tēmām, pie kuras jūs strādāsiet, būs tieši konkurence lauksaimniecības jomā. Es jau trešo reizi esmu ievēlēta parlamentā, es aktīvi strādāju pie dokumentiem likumdošanas aktiem, kas attiecas uz pārtikas piegādi. Mēs esam izdarījuši pietiekami daudz e, likumdošanas jomā, bet e, komisijai būtu jādodas vēl solīt tālāk, parunāsim kaut vai par ilgtspējības jautājumu. Ja mēs runājam tikai un vienīgi par lētu pārtiku bez pārtikas ražotāju dzīvot spējas un ilgtspējīgas, tad mēs neko daudz nepanāksim. Kā jau citi kolēģi šeit pieminēja, ir vesela virkne piemēru, kur uzraugošās iestādes ar aizdomām un neticību raugās uz dažādu ražotāju formēšanos. Mēs esam patērētāji, pircēji, vai mums tiešām ir izvēle. Tāpēc, jā, es runāju pa ilgas, atvainojos priekšsēdētāju kungs. Uh, bet eh, es uzskatu, ka eh, tā ir unikāla iespēja šodien uzklausīt divus eh, komisārus, kuriem katram ir ļoti svarīgs portfels attiecībā uz lauksamniecības jomu. Un es tiešām ceru, ka brīdī, kad būs pabeigts mans ziņojums, tas nonāks uz komisijas galdu un tā to arī niansēt izvērtēs. Un tad jau mēs gaidīsim komisijas priekšlikumus. Mēs vēlamies redzēt tādu pārtikas uh, pārstrādes ķēdīt, kas nākt par labu kā audzētājiem, tā arī patērētājiem. Prieksēdētājs. Labi. Jūs nerunājāt pārāk ilgi, bet, nu, protams, man jau ir jāizpild savi, savs pienākums prieksēdē, eh, nākamā runātāja. Jā, es eh, ceru, ka jūs arī pret mani būsiet laika ziņā tikpat devīgs kā eh, attiecībā pret Maka Gineses kundzi. Paldies abiem komisāriem. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs tiekamies šādā konstelācijā. Lauksaimniecības komisāru mēs redzam bieži. Manuprāt, ir ļoti labi, ka jūs esat pie mums tik bieži lauksaimniecības komisāra kungs, bet ar konkurences komisāru mēs tiekamies pirmoreiz. Apsveicu! Sākšu ar to, ka nāku no Andalūzijas, un tas ir reģions, kurā olīveļa ir ārkārtīgi būtisks lauksaimniecības produkts. Patiesībā lielākā daļa lauku teritoriju ražo tieši olīveļu. Mums ir vesela virkni tirgus organizācija, kuras šobrīd pārvalda apmēram 20% ražas. Un tomēr problēma olīveļas ražotājiem ir tāda, ka uh, ir ļoti būtiski tilpumu atšķirības no gada uz gadu. Ir tādi gadi, kuros uh, olīveļas ir ļoti daudz, un atkal tādi, kuros tās ir maz. Tas ir atkarīgs no klimata niķībām. Tāpēc uh, olīveļas ražošana piedzīvo tādas e, lielas svārstības, un bieži vien tas netiek izprasts. Ir tādi gadi, kuros e, cenas ir augstas, un savukārt, un atkal tādi, kuros zemes. Es e, vēlējos vēl ko piebilst par olīveļu, bet ne tikai. Jūsu piedāvātā pasākumu pakotne, par kuru mēs balsosim. Manā valstī, Spānijā, mēs e, mēģinājām uzspiest cilvēkiem katru gadu dažādus līgumus, piemēram, augļu un dārzeņu ražotāji ir izveidojuši ražotāju organizāciju tieši e, dārzeņiem bet eh, šās organizācijas darbs nebija īpaši veiksmīgs. Tāpēc eh, mums visiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kādā veidā mēs tulkojam konkurences noteikums lauksaimniecībā. Spānijā eh, šie noteikumi, kurš diktē komisija, tiek īstenoti burts burtā, citās valstīs nē. Hogan kungam vēlējos pateikt, ka mēs visi vēlamies redzēt godīgāku lauksaimniecības sektoru un konkurencē sakārtotāku, bet mums vēl tāls ceļš līdz tam ejams. Prieksēdētājs. Dāmas un kungi, tā kā mēs vēlamies dzirdēt arī komisāra atbildes, tad lūdzu runāt īsāk. Domnule președinte, mulțumesc. Uh, am să fiu foarte... Paldies, priekšsēdētāj. Es tiešām izteikšos ļoti īsi. Arī es gribētu teikt, ka ļoti labi, ka abi komisāri ir šeit, mums ir svarīga sadarbība ar viņiem, jo ražošana vien nekas nav darīts. E, visai konkurences gaisotnē ir jābūt pareizai, e, lai lauksaimnieki varētu būt ieguvēji. Tad mēs runājam par vadlīnijām. Par to, kā var eh, starp lauksemniekiem būt līdzsvarot situāciju. Daudz situācijas, kad valda netaisnība. Piemēram, starp dalību valstīm. Vienā dalību valstī eh, lauksemnieki saņem varbūt 100 eiro, eh, citā 700 eiro tā paša pasākuma ietvaros. To jau nu nevar nosaukt, bet taisnīgi Hogan kungs par to gādā, un es ceru, ka viņš beigās gādās par taisnības ir visiem lauksemniekiem. No otras puses, grib pieminēt arī tādu problēmu. Tātad par ģenētiski modificētiem um, organismiem tās nedrīkst, tos nedrīkst audzēt vairākās dalībvalstīs, bet tos drīkst importēt. Kā tad tā? Vai nu ģēmo nevienam nenāk pa labu, tad mēs viņus nedrīkstam audzēt un ar neimportēt. Vai arī te ir vienkārši netaisnība. E, tad jūs runājāt par piena saimnieku saimniecības, par pienu saimniecības tirgu, kur ir sarežģīta situācija. Nu, te ir vēl problēmas ar Krieviju, es jau drīz beigšu priekšsēd. Dažu valstu tirgi, īpaši Rumānijas tirgus, ir pārpludināts ar lētiem pienproduktiem, kas tiek tirgot bez zem pašizmaksas Piemēram, par 1 eiro, kad ražošanas izmaksas ir 2 eiro. Kā mēs varam šeit gādāt par taisnīgumu, te mums vajadzīga jūsu palīdzība. Paldies! Paldies arī abiem komisāriem, ka viņi ir ieradušies, jo lauksaimniecība un konkrēta spēja ļoti svarīga, un konkrēta spēja nekad nav nevienam nākus paslikt. Trīs īsti piebildes. Priecājos, ka mēs vēl neesam šodien runājuši par lielām un mazām saimniecībām, jo man ir tāda filozofija, ja cena ir laba, tad ieguvēji ir visi, ja slikti, tad visi ir zaudētāji. Ja mēs šeit strīdēsimies savā starpā, mēs nerisināsim galvenās problēmas otrkārt. Tomēr ir svarīgi, ko Desa kungs jau teica sākumā, mums ir vienotais tirgus, jā, virz uz priekšu ar saviem lēmumiem, drīkstam to traucēt. Uh, man kaitina atšķirības tiešmaksājumos lauksemniekiem. Nedz starp dalībvalstīm, nedz dalībvalstu iekšēnē tās nav pamatojamas. Tā ir ļoti nopietna konkurences kroplošana. Nākamajā reformā būtu jāgādā, lai tas būtu taisnīgāk. Trešā problēma - kā mēs regulējam tirgu, ja ir no viens puses maz tirgus dalībnieki, no otras puses. Mm, tā tad um, eh, um, mazumtirgotāji lielveikali, kā viņi var šo cenu ar norunām samazināt, bet lauksaimnieki nedrīkst eh, nekādīgi savā starpā izdarīt norunas. Varbūt mēs varam to tomēr atļaut nu, attiecībā uz, lauk, eh, uz graudu eh, audzēšanu tur ir iespēja vismaz tad citur pārdot šo eh, saražoto, bet citās jomās tas tā nav. Kā mēs to varētu risināt? Nākamais runātājs. Jā, paldies. Lai atvieglot noteikumus lauksaimniekiem organizēties, tas, tas viss būtu labi, bet Daudz lauksaimnieki visās jomās ir spēruši soļus pret lielveikalu varu, eh, lai cenas nekrīstos ar vien tālāk. Un tagad mēs dzirdam no Fila Hogana, ka lauksaimniekiem jādod vairāk varas, jādod viņiem, jāstiprina viņas sarunu pozīcijas. Bet kā? Kā lai to izdara? šis ultraliberālisms, eh, kas iet roku rokā ar konkurences tiesībām, ir radījis eh, šo situāciju, ka mazie uzņēmumi, mazie ražotāji iznīkst. To redzam arī piensaimniecībā. Eh, uzņēmums apvienojās, lai izdzīvot, tas ir neobligāti brīvprātīgi, bet cits izvēles jau viņam nav. Diezai mēs par to varam priecāties tas taču ietekmē arī uz darba Eh, nodarbinātība lauku eh, reģionos kopumā. Eh, to taču nevar atbalstīt. Ropē kungs nākamais. Paldies priekšsēd. Esam par šo tēmu jau vairāk kārt runājuši, un es gribu atbalstīt savu kolēģi Hoislingu, ka jāsāk beidzot rīkoties Šajā sanāksmē mums šodien piedalās divi komisāri, un tas apliecina to, ka mēs problēmu kā tādu apzināmies, mēs zinām, ka kaut kas ir jādara. Lauksaimnieki no dažādām jomām nerunā par perspektīvēm, viņi runā uh, par izdzīvošanu tagad un šodien. Piemēram, Baltijas valstīs tās cenas, ko lauksaimnieki saņem, ir divreiz zemākas e, par tām, kuras viņi saņēma pirms gada. Viņi domā, vai pāriet uz citām lauksaimnieciskās ražošanas jomām. Jaunieši nepaliek lauksaimniecībā, tas ir dabīgi. Mēs redzam, ka visi noteikumi e, e, nāk pasliktu tikai ražotājiem. un tirgotāji rīkojas, kā viņiem tas patīk. Lauksaimnieks, eh, lauksaimniekiem raud, draud reāli bankrota riski, jo uh, tirgotāji saka, mēs taču varam arī importēt uh, izēvielas. Ir jāpieņem lēmumu. Uh, ja mēs to nevaram Eiropas līmenī, nu tad dosim uh, Eh, iespējas dalībvalstīm kaut ko darīt. Viņi varēs aizsargāt paši savus uh, eh, lauksemnieks. Nākamā runātāja. Paldies priekšsēd. Paldies komisāres kundze, komisāra kungs, ka esat ieradušies. Es pati ražoju dārziņas, cenšos tos arī tirgot kopš jau vairāk kā 25 gadiem saskaros ar tām pašām uh, problēmām. Iepakojums tagad ir obligāts. Es to nevar ietekmēt, nevar arī ietekmēt vairs cenas, nevar vairs gādāt par to, ka iepakojumi būtu higieniski vai droši. Tur var rasties vīrusi vai citi slimības iedīgļi. kā ražojumu, ražošanas uzņēmuma vadītājs grib, lai komisija mūs labāk aizsargātu no šādas prakses. Mums ir ļoti nopietni jāstrādā, lai tirgus dominējušo stāvokli, kas šeit acīm redzot ir konstatējams, nedrīkstētu vairs ļaunprātīgi izdomāt, iz, izmantot. Piedāvājums ir jāsalāgo ar pieprasījumu. Mēs nevaram tikai visu laiku uzlikt uh, ražotājiem konkurences noteikumus, kas ir pilnīgi ne uh, eh, piemēroti ražošanas jomai, jo mums taču ir jārēķinās arī ar uh, klimata uh, izmaiņām un nestabilitāti. Šeit nav nekāda līdzsvara vairs starp uh, ražotāju ienākumiem un patērētāju cenām. Tas ir jāmaina. Tā tas nevar turpināties. Nākamais runātājs. Ļoti interesanta diskusija un ļoti priecājos, ka abi komisāri ir klāt. Vajadzētu biežāk šādas debatas sarīkot. Ļoti bieži, kad mēs runājamies ar cilvēkiem, viņi neredz saikni starp ražošanu un patēriņu Viņiem liekas, ka piens eh, tā arī rodās eh, pienkastēs. nu labi, ja cilvēks ielā tā domā, tas varbūt vēl nav tik traki, bet ja politiķi sāk tā domāt, tad mums ir nopietna problēma. Es esmu no cukura joms un es esmu nobežījies par zaļināšanu Arī lauksaimniecībā mēs, eh, piensaimniecībā mēs redzam eh, sankcijas, kas ļoti smagi skar ražotājs, kvotas ir pārsniegts, tas ir nepieņemami, manuprāt, politika jāmaina. Nevar būt tā, ka mēs vienkārši iepērkam izēvielas no citurienes. Ja mēs esam nobežījušies par konkurenci, tad mums ir jārēķinās Eh, arī plašāk, ar plašāko situāciju, kā ES ražotāji var ar ASV vai Brazīliju konkurēt. Ir geogrāfisks atšķirības, klimata atšķirības, mūsu eh, vienotais tirgus eh, mums neļauj būt īsti konkurētspējiem. Ir ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm. Un tās tikai paliek vēl lielākas, pieaug ar vienu. Tā kā mums ir jāmaina virziens jāsāk aizsargāt lauksemnieki. Lai lauksemniecība varētu izdzīvot, tikai tad mēs varam runāt par uh, konkurētspēju un ilgspēju. Flāgans nākamais. E, pirms es sāku, e, es gribēju tikai jautāt, vai visi īrijas republikas deputāti drīksties runāt četras minūtes, vai tikai Magines skundz. Vai es varētu saņemt atbildi par to? Uh, Jūs teicāt uh, vienu minūti katram, bet tā neapstājās. Cik tā mums ir laiks runāt? Magineses kundze runāja ilgāk. Uh, tajā sakarā, ka viņi gatavo ziņojumu, viņi ir referenti šajā jautājumā. Bet, nu, ļoti žēl, bet pusotru minūti. Labi, labi, Eh, eh, es šeit esmu atnācis kā vienlīdzīgs, eh, gribētu arī tādu attieksmi, arī es saņemu daudz vairāk balsts nekā Beginis skundze, bet nu labi. Internetā ir rakstīts, ja tu šodien paēdi, pateicies lauksaimniekam, tur nav rakstīts, ja tu šodien paēdi, pat, pat, pat, pateicies Tesco vai vēl kādam, bet lauksaimniekam, un to mums jāatceras, jo bez viņiem Tesco Tesco vai Nestle nepamaros mūsu bērnus. Mums ir jāsaglabā e, viņi. Bet mēs darām tieši pretējo. Mēs radam situāciju, kad viņiem nebūs vairs pamata turpināt. Un kas tad būs tālāk? Es domāju, viena lieta, kas mums ir jādara, un tas tiešām līdzētu, mēs daudz dzirdam par brīvo, e, par taisnīgo tirdzniecību, un es savu tēju pērnu no E, taisnīgiem, godīgiem ražojumiem. Es zinu daudz saimniekus, e, maisaimnieces, kas dar tāpat, ticot, ka viņi godīgi darbojas, bet arī Eiropā mums ir jābūt ar līdzīgu attieksmi. Ja mēs pērkam Eiropas lielo gaitu, tad mums, piemēram, jāzina, cik ražotājs saņem no šīs cenas. Mums arī ir jāizglīto. Uh, nelauksaimnieki, kas nāk no ģimenēm, kā manējās, mēs mājās nes, nezinājām, cik e, liels iegums ir šīs naudas, e, kas ienāk mūsu e, novadā. Citu lauku iedzīvotāji arī no tā iegūst. Mums ir jāiegliet, izglīto um, iedzīvotāji par to. Mums ir jāsaprot, ko lauksaimnieks saņem pirms mēs varam izdarīt šo izvēli. Es gribētu, lai tā notikt, lai to varētu, varētu izsekot šai lietai. Paldies! Nākamais runātāji. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī abiem komisāriem! Jūsu iniciatīva ir ļoti laba. Paldies, ka jūs esat ieradušies šeit. Un es arī Uh, uzzināju no Vestagers kundzes to, kas līdz šim ir noticis. Esmu arī iesniedzis uh, savu atzinumu par um, uh, auga aizsardzības līdzekļu uh, cenu problemātiku, jo šeit nav skaidrības. Um, tirgus situācija ir visai dīvaina atsaucoties uz sadarbību starp ģenerāla direktorātiem par uh, attiecībā uz lielopu audzētājiem, tad manā valstī vispārējais atzinums ir tāds, ka darbojas kartelis šajā sektorā. Uh, Komisija pareizi arī norādīja, ka lauksaimniekiem ir jāsaņem godīga, taisnīga samaksa par savu saražoto produkciju un cenu vienošanās tirgu pastāv, tie ir lielie, lielā uzņēmumi, kas šīs cenu vienošanās panāk. Lauksaimniekiem ir jābūt iespējai apvienoties kooperatīvos un saņemt taisnīgu samaksu. Un kā es jau sacīju, es sagaidu no komisāru sadarbības uh, apstākļu uzlabošanos lauksaimniekiem un godīgas cenas par saražoto produkciju. Paldies! Paldies! Tagad esam uzklausījuši deputātus. Mums arī īpaši nav daudz laika palicis. Man ir sekojoša ideja. Vispirms došu vārdu komisāres kundzei, kas varētu atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu. Paldies. Paldies par visiem komentāriem, uzrunām. Man ir būtiski atcerēties, ka iemesls, kāpēc mēs esam šeit, ir šīs komitejas rīcība. Šī komisija ir arī viens no likumdevējiem sadarbībā ar padomi. Tas arī ir iemesls, kāpēc mēs sākām strādāt pie vadlīnijām Paturiet to prātā. Lietas ir iespējams mainīt. Ļoti piesardzīgi mēs izturamies pret jautājumu, kā nodrošināt to, lai vadlīnijas būtu īstenojamas, jo ar, ir arī tirgū dalībnieki, kas spēj izmantot juristu pakalpojumus, Un šeit pastāv dažādas iespējas. Tieši tāpēc mēs piedāvājam piemērus, kas ilustrē situāciju, jo citādi mēs eh, varēsim nodrošināt tikai kaut ko jaunu patērētājiem, bet neuzlabot lauksaimnieku situāciju. Mēs runājam par trīs sektoriem - olīveļa, kultūra augi un lielopu gaļa. Mēs vēlamies, lai šis sektors, šie sektori atkoptos, lai pirkt spēja, lai, lai to ieņēmumu palielinātos, kļūtu drošāki, un arī tie ir aspekti, kas ir jāatceras. Gribu atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Viens no jautājumiem - kooperatīvi. Ražotāju organizācijas var veidoties kā dažādas struktūras, dažādas juridiskās e, personas, un vadlīnijās arī par to būs runa lauksaimnieki labprāt gribētu izmantot jaunas iespējas, lai nostiprinātu savu pozīciju un lai viņu ieņēmumi būtu stabilāki. Viens no jautājumiem, kas mūs arī īpaši interesē strādājot, noslēdzot darbu ar vadlīnijām, tas ir šī pārtikas piegādes ķēdes drošība. Uh, Šeit ir runa gan par um, minerālu mēslojumu, gan par enerģiju, kas tiek izmantota. Un nevarētu teikt, ka cenu palielināšanās liecina par ļaunprātīgu rīcību. Te iemesli var būt dažādi, bet mēs ļoti rūpīgi raudzīsimies, kas notiek. Un, ja ir uh, runa par, ne tikai par kaut kā pirkšanu, tad no vienas puses lauksaimnieks ir pircējs, bet tā pašā laikā arī produkcijas pārdevējs. Runājot par pārtikas iesaiņojumu, esam nonākuši galējā pēdējā posmā. Pē, kurā veicam pētījums par to, kā ļaunprātīgi tiek izmantotas tirgus iespējas tieši iesaiņojuma sektorā. Un tas varbūt nešķiet īpaši būtisks jautājums, bet attiecībā uz ražojumiem tas ir ļoti svarīgs jautājums. Iesaiņojumam jābūt kvalitatīvam, arī pievilcīgam. Uh, Tas ir ļoti svarīgs jautājums un ir arī liederīgi iepazīties ar tādiem problemātiskiem vai konfliktu jautājumiem, kas varbūt neatiec uz visu pasauli kopumā, bet ir svarīgi noteiktiem pārtikas ražotājiem. Otrs, esam izvērtējuši Eh, mazumtirgotāju uh, tirgus sektoru. Runa šeit ir arī par mārķējumu. Un šeit mēs redzam, ka pastāv šķēršļi inovācijām. Tāpat vēlos pateikt, ka runājot no konkurētspējas viedokļa, ne jau tikai zemās cenas liek mums raizēties, arī inovācija jautājums, efektivitātes jautājums attiecībā uz patērētāju. Tie visi ir tad, tādas problemātiskas jomas un mēs vēlamies, lai sektors kļūtu nu, efektīvāks. Runa ir gan par uzglabāšanu, gan noietu, gan tirgus eh, iespēju izmantošanu, lai pārdevējiem būtu stabila situācija. Tāpat sadarbosimies ar atbildīgo kolēģi kas atbild par iekšējo tirgu, apcerēsim um, noieta um, praksi, noieta iespējas un skatīsimies, ko var darīt šeit saistībā ar lauksēmnieku situācijas uzlabošanu. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir kultūra augi, olīveļa un lielopu gaļa ir sektori, kas ir pelnījuši uh, jaunu iespēju izstrādi un ieviešanu, tāpēc mēs gaidīsim arī reakciju no jums, kā jūs vērtējiesiet vadlīnijas. Un kā jūs novērtēsiet darbu, kas ir izdarīts gada laikā Un būtiski ir nodrošināt, lai vadlīnijas ļautu um, gūt labumu tiem, kas nevar izmantot dārgu juristu pakalpojumus. Un runājot par dalību valstu konkurētspējas iestādēm, tad mēs centīsimies panākt, lai vadlīnijas tiktu izmantotas vienādi dalībvalstīs, lai visiem apstākļi būtu līdzvērtīgi. Protams, ņemot vērā arī valstu specifiku un tirgus īpatnības. Es varu jums apliecināt, ka viss, ko jūs teicāt, mēs, mēs to visu ņemam vērā. Paldies! Paldies, komisāras kundze. Vārds komisāra kungam. Es, uh, mēs uzklausījām ļoti daudz informācijas. Paldies visiem, kas uzstājās. Es domāju, ka mēs dzirdējām arī virkni konstruktīvu priekšlikumu. Un Es domāju, ka viss, ko jūs sacījāt, atspoguļoja arī raizes, kas ir um, lauksaimniekiem dalībvalstīs. Esmu mazliet pārsteigts par saistīto maksājumu problēmu, ko pacēla Alberts Des uh, un šo problemātiku Francijā. Francijā varbūt uh, kalnu reģionos tas varētu būt aktuāli, bet kopumā es domāju, ka kap reforma, runājot par uh, likumdevēju iniciatīvām, nu vienmēr būs iespējams atrast piemērus, kur uh, mums kaut kas nepatiks tieši konkurence spējas ziņā. Atbildība šeit ir arī dalība valstu atbildīgajām iestādēm, atbildība par to, kā tiek īstenot noteikumi. Runājot par papildus izmaksām, ja ir nodrošināts, ka dzīvnieku labturība ir augstā līmenī, ka pārtika ir kvalitatīva, protams, ka tas kaut ko maksā, bet manuprāt, šīs izmaksas, pateicoties šīm izmaksām, Eiropa var lepoties ar ļoti augsta līmeņa pārtiku, ko tā arī eksportē. Es eh, nezinu, vai Nacionālās frontes deputāts man piekritīs, bet eh, Francijā ir reģioni, kas saņem papildus atbalstu arī mazajiem ražotājiem, un katrai dalībvalstī ir iespēja pašai izšķirties par to, kādas iespējas tā izmantos no tā, ko eh, piedāvā likumdevējs. Tāpat piekrītu Kastro kungam un citiem, kas runāja par to, ka uh, lauksaimniekiem ir jākļūst profesionālākiem, iekarojot tirgu un cīnoties par savām iespējām, par stabiliem ieņēmumiem. Eiropas komisijas politika ļauj arī izmantot atbalstu. Daudzās dalībvalstīs vēl ir jāpaveic, jāīsteno struktūrālās reformas, ir arī vēsturiski iemesli, kāpēc situācija dalība valstīs ir atšķirīga vai citās sarežģītāka. Mārketings šeit ir nozīmīgs arī um, mazajiem ražotājiem ir jāmācās izmantot tirgus iespējas, jāmācās iekarot tirgu, un mēs Turpināsim sadarboties ar šo komiteju, lai iegūtu faktus, lai uzzinātu, kas notiek lauksaimniecības sektorā, kā tiek īstenota kā tiek īstenot godīgās tirzniecības principi. Un runājot par investīciju izmaksām, arī par tām runāja komisārs kundze, um, izēvielas, izēvielu cenas uh, samazinās šajā brīdī un atceroties 2004. gada situāciju and Commissioner Vestager needs evidence. Competition uh, konkurētspējas iestādēm ir jābūt informācijas bāzei, par, kas atspoguļot patieso situāciju. Mēs esam izmantojuši virkni dažādu ziņojumu un atzinumu, bet tas ir iespējams, tas arī prasa laiku. Nav, šis darbs nav viegls. Mēs cenšamies rīkoties saskaņā ar to, ko jūs vēlaties. Un kā teica Hoislinga kungs, tiešām mēs, nu, mēs strādājam, mēs aktīvi darbojamies un ir viegli pateikt, dariet, beidziet kaut ko. Es nezinu, vai jūs piekrītat reformām, kas ir īstenotas līdz šim, bet galu galā mums visiem kaut kad ir jāvienojas kolektīvi. Un runājot par Agno kunga sacīto, pārtikas drošība, ko vēlas uh, patērētājs un tā pašā laikā zemā cena, ko arī vēlas uh, patērētājs, jūs to ļoti daļrunīgi tā aprakstījāt, labāk nekā es to spētu. Kas notiktu, ja e, Brazīlija pārpildinātu mūsu tirgu ar saviem ražojumiem? Nu, šobrīd mēs nezinām, ko mēs tad darītu, bet e, zināmā mērā Brazīlija jau ir pieeja mūsu tirgiem. Un varbūt mums būtu arī kāds Varbūt ir arī pau, izteikta interese par brīvās tirzniecības nolīgumu. Uh, uh, pilsētnieku un lauksēmnieku savstarpējā atkarība, atrunājot par pārtiku, nav pilnībā atspoguļot vai tā netiek pilnībā novērtēta. Uh, kopējā lauksaimniecības politikā. Un centrālais jautājums ir pārtika un, protams, arī lauksaimnieku intereses. Patērētāji sagaida augstas kvalitātes ražojumus, un mēs vēlamies būt konkurētspējīgi pārtiks ražotāji, un mums jāņem vērā arī pieaugošās pieprasījums pēc pārtikas. Un noslēgumā gribu teikt paldies visiem, kas uzstājās, mēs visu esam piefiksējuši, un komisāre noteikti atspoguļos jūsu sacīto um, vadlīnijās. Paldies! Paldies komisāriem! Paldies, komisārs kundze! 300. Es eh, izaugu 300 eh, metrus no eh, piena kooperatīva. Un kāpēc toreiz tajos laikos fermeri apvienojās, lai varētu darboties profesionālāk, lai piesaistītu investīcijas, lai nodrošinātu eh, augstāku kvalitātu un dabūtu labākas cenas. Tas ir ļoti pamatots apsvērumu kopums, kas darbojās toreiz un kas joprojām ir aktuāls. Un e, to arī mums vajadzētu atcerēties. Ir, jāizmaina, ir jāizmanto šīs vadlīnijas, lai sasniegtu mūsu mērķus. Ražotājiem būs jāapvienojās, tādējādi viņi kļūs stiprāki, iegūs e, vairāk telpas, kaut ko darīt, un e, nevis tāda spēle tirgumu. Un es esmu pārliecināta, ka uh, Mēs vēl dzirdēsim, vai tas darbojas vai nē, jo tā ir mūsu, tas ir mūsu kopīgs uzdevums. Jūs, parlaments, esat līdzlikuma pieņēmējs un mēs komisiju sagatavojam vadlīnijas. Tāpēc e, tiešām izpildīsim mūsu apsolījumu, ka šīs vadlīnijas darbosies reālajā dzīvē. Priekusēdētājs, dāmas un kungi. Tā tad izmantojiet un uzklausiet um, komisārs teikto par to, ka um, lauksaimniekiem ir un joprojām arī būs būtiska loma mūsu dzīvē. Tāpēc um, mums uh, ir savs viedoklis jāatspoguļo precīzāk un skaidrāk. Jūs varēsiet šos jautājumus uzdot arī rakstiski. Tas bija pirmais. Otrais. Uh, Es e, ļoti priecājos, ka mūsu komisāri galvenokārt atbild par lauksaimniecību, bet e, tas ir apsveicami, ka e, komisārs kundze ir ieradusies šeit un nav atbildīga tiešā veidā par lauksaimniecību. Tātad konkurences komisāri ir šodien mūsu komitejas sēdē. Un, protams, ka mēs e, uzklausīsim arī mazliet vēlāk komisārs Bienkovskas e, priekšlikums, un mums ir e, konkrēti jāzina, kādi ir iekšējā tirgus visi aspekti. Arī Kastro kungs runāja par lauksaimniecības spēku, kurš šobrīd ir samazinājies. Šādi piemēri ir daudz un, piemēram, atšķirības izaudzējot kādu uh, ražojumu cenā, cik, cik maksā izaudzēt kaut ko un cik par to var saņemt pārdodot, joprojām ir. Paldies, komisārs kundze, paldies, komisāra kungs. Esmu pārliecināts, ka mēs vēl tiksimies. Ar komisāru kungu mēs sazinamies gandrīz ik dienas, bet ar komisārs kundzi Es esmu pārliecināts, eh, ka arī mums vēl būs eh, tikšanās reizes nākotnē. Tagad eh, ierosim trīs minūšu prū, pauzīti. Nikolson kungs jau ir šeit, bet trīs minūtes pauzīti un paldies abiem komisāriem. perché... Proszę Państwa. Dāmas un kungi, lūdzu, sāksim, ieņemiet savas vietas. Un tagad eh, pārējām pie balsošanas. Tā būs balsošana par Nikolsona kunga ziņojumu ēs piena nozars perspektīvas. Mēs runājam par desmit dažādām pakotnēm. Dāmas un kungi, pirmajam došu vārdu Nikolsonu kungam, referentam lūdzu. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es, eh, jūs zināt, ka es esmu ātrs un lakonisks runātājs, un divas minūtes man iespējams eh, nebūs vajadzīgas. Es vēlējos pateikties ēnu referentiem, sekretariātam un visiem komitejas deputātiem un deputātiem darbiniekiem, kuri veicināja šo procesu. Ir iesniegts 182 grozējumi, esam mēģinājuši tos apkopot blokos, kompromisu grozējumos. Ies visos, gro ar visiem grozējumiem to izdarīt nebija iespējams. Vēlētos pateikties manai politiskajai grupai un maniem palīgiem visa šā darba veikšanā. Mēs eh, visi, zinie, <clears throat> mēs visi zinām, ka tik vēlā vakar stundā <clears throat> neviens nevēlas klausīties garās runās, un tomēr vēlētos mazliet pakavēties pagātnē. 89. gadā es pirmo reizi tiku ievēlēts šajā šajā parlamentā un piena sektors ir mainījies. Toreiz tā nebija. Mums e, ir jākļūst par globāliem spēlētājiem un par globāliem pionieriem, nevis tikai par globāliem sekotājiem. Es e, esmu pārliecināts, ka tas ir izdarāms. Vēlreiz vēlētos pateikties visiem, kur palīdzēja šajā procesā. Es esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt pozitīvas pārmaiņas piena nozarē. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies! Jā, protams. Tā ir e, labā ziņa, ka mēs gribam kļūt par līderiem pasaulē. Es e, vēlējos pateikt, ka zālē ir vairākums deputātu. Es e, neprasīšu, kurš ir par un kurš ir pret. Protams, es nevēlos neko izmainīt, bet. Um, lai mēs efektīgi varētu e, strādāt, mums palīdzēs kompromisi. Protams, dažādas politiskās grupas ir piedalījušās kompromisu teksta veidošanā. Diemžēl vienmēr e, neizdevās vienoties, bet tāds jau ir demokrātijas uzdevums. Tātad e, par kompromisiem mēs balsosim elektroniski, par pārējiem vienkārši paceļot roku. Pirmais grozījums pār pret. Balsosim elektroniski. Tā tad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ko, komisijas konta B par pret noraidīts. kont A par pret A pieņemts. C grozījums par pret noraidīts. Otrais grozījums par pret noraidīts. Trešais grozījums par pret pieņemts. Ceturtais par pret Paldies, pieņemts. Piektais grozījums par. Labi, tad pārbaudīsim elektroniski. Par ceturto grozījumu lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozējums par. Piektais pret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 pieņemti, 12 par, pieņemts, 13 par, pret, noraidīts. Kompromisa grozējums A1 par balsojam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts. Tagad 82 eh, par pret noraidīts. 83 par pieņemts. Kompromiss A. Kompromiss 2. Sākam balsot.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 Noraidīts. Kompromiss 3. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 108. par pret noraidīts. 109 par pret pieņemts. 112 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Paldies, beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4 4. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Paldies, pieņemts. 122 par. Pieņemts. 162 par. Labi, pārbaudam elektroniski 122. lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 162. Atkrīt. Piektais kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 136 par. Paldies, pieņemts. Tagad kompromiss 6. Sākam balsot elektroniski. Nē, atvainojos, saka priekšsēdētājs, 5A kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.

noraidīts, 152 par, pieņemts. Kompromiss 6a, sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Paldies! 304 par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 Noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 164. Ah, aber, okay.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 pieņemts. 173 par pret noraidīts. Devītais kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 9A kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 187 par pret. Noraidīts. 190 par pieņemts. 191 par pret pret noraidīts. 195 par pret noraidīts. 197 par pieņemts. 200 par pret noraidīts. Desmitais kompromiss sākam balsot. Zamykam głosowanie. Par? Ja. Sześć, to jest... E, pieņemts 206. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. 206. grozījums. Tāra Bēlas kunga grozījums beidzam balsot. Noraidīts 25 balsts pret. 207. pār pieņemts 202 pār. Paldies pieņemts 210 pār. Pieņemts. 211 pār pret noraidīts. Sestais kontrols komitejas par pret pieņemts. Septītais budžeta kontrols komitejas pār pre, eh, pieņemts. Astotais pār pret noraidīts. Devītais par pieņemts. Desmitais par pret noraidīts. 212. par pieņemts. A11 kompromiss. Elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 220. grozījums par pret noraidīts. Divsimt divdesmit pirmais, divsimt divdesmit otrais, divsimt divdesmit trešais pār, paldies pret, noraidīts. 224 pār pret noraidīts. 225 pār pieņemts. 226 atkrīt. Divsimt četrdesmit sastais grozījums. pret noraidīts. 227. par pret pieņemts. A12 kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 244. par pret noraidīts. 247. pār, pret, noraidīts. Kompromisā 13. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 260. grozījums pār, pret, noraidīts. 261. pār pieņemts. Divsimt sešdesmit piektais pārpret noraidīts. 266. pār. Paldies, pieņemts. 267. pār. Pret. Noraidīts. 268. par, pret, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 268. Beidzam balsot. Pieņemts. 270. par. Pieņemts. 262. par pieņemts. 272. par pieņemts. Divsimt septiņdesmit piektais par, par, pret, noraidīts, 276. pār pret noraidīts. A15 kompromiss. Sāku bals, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisā 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies! 298. pārpret. Atvainojiet, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. 298. grozījums. pieņemts. A17 kompromiss. Ja es pārāk ātri vadu balsošanu, e, tad uh, grūti balsot, runāšu lēnāk. A17 kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies. Pieņemts. 305. grozījums par. Pieņemts. Paldies. 308. par. Pieņemts. 309. par. Pret. Noraidīts. 311. pār pret noraidīts. 312. pār pieņemts. 313. pār pret noraidīts. 314 pār pret noraidīts. 315 pār pret noraidīts. 316 pār, pret, noraidīts. 317 pār, pret, noraidīts. 318 pār, pret, noraidīts. A, 18 kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 331. grozījums pārpret noraidīts. 332 pārpret noraidīts. 333 pārpret noraidīts. 334 pāri pret noraidīts. 335 pāri pret noraidīts. Tagad kompromisā 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 3, 4, 4. Par. Par. Paldies, pieņemts. A20 kompromiss sākam balsot. Atvainojiet. Pārbaudīsim vispirms grozījumu pa 3.44 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar piecām balsīm. A20 kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. <clears throat> Pieņemts. 372 pār. Pret. Noraidīts. 373 pār. Pret. Noraidīts. 374 pār. Pret. Noraidīts. 375 pār. pret pārbaudīsim. 375. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pa trim balsīm vairāk bija. 376 pārpret, noraidīts. 377 pār, pret, noraidīts. H21 kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies, pieņemts. Kompromiss A22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies. Grozījums 389 pār. Paldies pieņemts. 390 pār pret. Noraidīts. 271 pār. Pieņemts. 382 pār. Pieņemts. 403 par. Nē, par to grozījumu nebalsosim. Kompromiss A23. A23 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 396 pār. Paldies, pieņemts. 393 otrā daļa pār. Pieņemts. 405 atsaukts. 406 pār. Pieņemts. 407 pār. Pret. Noraidīts. 408 pār pret noraidīts. 408 pār pret noraidīts. 409 pār pret noraidīts. A24 kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies! 425. grozījums pār. Paldies, pieņemts. 426 pār. Pret. Noraidīts. 428 pār. Pret. Noraidīts. 429 pār. Pret. Noraidīts. Kompromiss A25 Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 439 grozījums. Trešā daļa. Kas par? Pieņemts. 441. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 442. Par? Pre, pieņemts. 444 par pieņemts. A26 kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 447. par pret Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam lūdzu balsot 457. Beidzam balsot. Noraidīts. 440, 458. par pieņemts. A 27 kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies, pieņemts. 473. par pret atturas noraidīts. Grozījums 476 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot 476. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Pārbaudīsim elektroniski 468. Sākam balsot. 468. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 482. par Paldies, pieņemts. 14. par pret noraidīts. 15. par pret pieņemts. Kompromiss R1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums par pret noraidīts. 22. par pieņemts. 23. par pret noraidīts. 24. par pret noraidīts. Kompromiss R2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 37. grozījums par pret noraidīts. 39. par pret noraidīts. 40. par pret noraidīts. Kompromiss R3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums. 46. par. 44. par. Pret. Noraidīts. 45. par. Pret. Noraidīts. 46. par. Pret. Noraidīts. 47. par pieņemts. 48. atkrīt. Četrdesmit astotais par. Paldies, pieņemts. Četrdesmit devītais par. Pieņemts. R4 kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. par pieņemts. R5 kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. grozījums par. Paldies, pieņemts.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 63. par pieņemts. 63. ir referenta grozījums, tagad kompromiss. Lūdzu. Es gribēju tikai noskaidrot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 Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums. Kompromiss ir pieņemts. Un tagad grozījums 70. Uh, Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 70. grozījums. Sākam balsot. Thank you. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. par. Pieņemts. 72. par. Pieņemts. 73. par. Septiņdesmit četri, kas par pret atkrīt 76. par pret arī atkrīt 77. par pret Septiņdesmit septītais 77. grozījums. Balsovanie par poprawku 77. Sākam balsot par 77. grozījumu. Beidzam balsot. Šķiet, ka noraidīts 78 atkrīt, tātad noraidīts. Un tagad par visu rezolūcijas projektu kopram, kopumā ar grozījumiem lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gribu Paldies, vis, teikt paldies visiem, kas piedalījās šajā raitajā balsošanā. Apsveicu referentu un, ja varu dot viņam vārdu, ja viņš vēlas. Liels paldies! Runāšu ļoti īsi. Paldies deputātiem. Manuprāt, mēs tiešām ļoti raiti nobalsojām, bet ko es gribu teikt? Nevienam nevajadzētu aizmirst, ka piena pro produktu sektors cīnās ar smagām problēmām, un mums nevajag vienkārši tikai debates, mums jāvelta plenārsēdē pilnvērtīgas debates piena sektora jautājumam ap, jāapspriež visas problēmas, kas šobrīd ir piena sektorā visā Eiropā. Tāpēc lūdzu dariet, panāciet to, lai tas būtu iespējams un runājiet priekšēdētāja konferencē par to. Mums ir nepieciešamas debates plenārsēdē par piena sektoru Paldies! Manuprāt, mēs uh, strādājām daudz efektīvāk un izdarījām visu ātrāk nekā bija gaidīts. Paldies visiem! Liels paldies! Es gribētu vēlreiz apsveikt referentu, dāmas un kungi. Mēs pieprasīsim debates un visiem jābūt aktīviem savās politiskajās grupās un jāapzinās, cik ļoti smaga situācija šobrīd ir piena sektorā. Uzdevumu šeit ir daudz, un mums ir uh, jāsaprot, ka situācija ir uh, smaga. Mm, tā bija vienīgā iespēja šo sanāksmi organizēt tikai vēlu vakarā. Cits iespējas nebija.